durch eine sinnvoll eingesetzte Strukturpolitik Struktūrā to var izmantot, lai vainātu šo taupības spiedienu. Ja mēs tagadējo eh, Eiropas Savienības budžetu iesaldētu vai pat samazinātu, eh, kā tas tiek diskutēts, varbūt tas izklausās eh, populārs ieteikums uh, un izklausās labi tiem, kas uh, grib to dzirdēt, bet gribu jums uh, šeit pateikt, ka no Eiropas parlamenta viedokļi šāda uh, samazinājuma būtu ne, bezatbildīgi. Jo, ja mēs uh, samazinātu šo budžetu, tad mēs samazinātu lielāko investīciju stimulējošo budžetu, kāds mums ir Eiropas Savienībā. Uh, Dažas dalībvalstis eh, iekrīt recesijā, pieaug bezdarbs, eh, pēdējais skaitlis ir 25,5 miljoni. Šeit Eiropā ir vajadzīga galvenokārt viena lieta - darba vietas. Tāpēc mēs, kā Eiropas parlaments, eh, sarunās par daudzgadu finanšu schēmu, kuras tagad ieiet finišu taisnē, ieņēmām ļoti skaidru pozīciju, un tā ir sakojoša. Mēs sakām nē pret maksimālo taupības politiku. Mēs sakām jā solidaritātei un mērtiecīgām investīcijām, izaugsmē un nodarbinātībā, investīcijām, inovācijās un pētniecībā. Pirms dažām dienām kopā ar eh, Barozo kungu piedalījos tātad sauktajā koheziju draugu uh, sanāksmē Bratislavā. Tur bija 15 no 27 es eh, valdībām pārstāvētas. Uh, Un uh, gribētu norādīt, ka tas ir dalībvalstu vairākums. Un mēs tur kā kopienas institūcija bijām viensprāts ar šīm valstīm, ka ekonomiskā un sociālā kohēzija Eiropā arī turpmāk ir jāuzstāda kā galvenais mērķis mūsu pūliņiem. Kohēzijas politika ir investīcija mūsu kopējā nākotnē. Es gribētu izteikt dažas piezīmes par to, kāds ir mūsu viedoklis par šīm sarunām. Mēs nevēlamies tādu dogmātisku turēšanos pie noteiktiem galīgiem skaitļiem vai procentu likmēm. Mēs gribam tādu pieeju no lejas uz augšu, visaptverāšas plašas debats par to, kādas politikas ar lielāko uh, Eiropas pievienoto vērtību būtu jāfinansē, par to, kā eh, vajadzētu veidot turpmāko kohēzijas politiku, un par to parlaments jau ir izteicis savu viedokli, un tagad uh, diskutē par to ar padomi. Mēs esam uh, pret makroekonomisko kondicionalitāti. Un, uh, galvenie uh, punkti Eiropas parlamentam ir tie, ko minēja. Tas viss arī ir jāfinansē. Mums ir jāpadomā, kādas būtu sekas, uh, ja dažas dalībvalstis eh, panāktu savu, ka par 100 miljoniem eiro budžets tiktu samazināts. Es eh, nedēļas nogalē lasīju avīzes, jūs droši vien arī, un ir viena valsts, kas grib par 200 miljardiem eiro samazināt budžetu. Tas nozīmē pavisam konkrēti, un es to saku jau to jums šeit, jo tas jums ir jāzina. Tas nozīmē, ka tā būs mazāks reģionālais atbalsts jums, tā būs, eh, tas būs mazāks atbalsts laukā tiestībai. Uh, Tas nozīmē mazāk Erasmus studentu, tas nozīmē, ka visas lietas, kas līdz šim ir veiksmīgi noritējušas, būs mazāk, un es gribu vairāk uh, Eiropas Savienībai. Mēs nevaram panākt uh, to, kā valsts un valdību vadītāji pēdējos gados ir darījuši katru gadu, uh, uzlikt Eiropas Savienībai vairāk pienākumu, uh, katru gadu nevar um, veidot jaunu uh, vadlīniju Eiropas labklājībai. Tagad uh, tā saucas uh, Eiropa 2020, kādreiz to sauc par Lisabonas stratēģiju. Nevar tā, ka visu laiku ir tikai ambiciozāki projekti, piemēram, ITER, kodolsintēzes redaktors, Galileo, satelīta navigācijas sistēma un citi projekti. Uh, un tā pašā laikā pateikt, mēs neko nereformēsim lauksaimniecībā, nekādas atlaides netiks atceltas, bet naudas būs mazāk. Es jums varu prognozēt, kā tas viss beigsies. Tas viss beigsies ar uh, to dramatisko taupības politiku, kādu daži vēlas uh, kohēzijas politikai. Uh, Tas uh, vēl vairāk sāsinās atšķirības un tas uh, var uh, novest pie Eiropas Savienības sabrukuma. Un to es jums, protams, man tas jums nav jāskaidro. Un varbūt tā, ka netiks izmaksāts 10 miljārdu eiro. 2012. gadā jau septembrī Eiropas sociālais fonds bija izsmelts. Tas nozīmē, ka uh, ar to finanšu attīstību, kādu šobrīd valstu un valdību vadītāji mums kā uh, savu rīcību piedāvā. Tur es varu konstatēt tikai vienu lietu. Eiropas Savienība jau tagad nevar samaksāt savus rēķinus uh, par pasākumiem, ko ir pieņēmušas valdības, jo tās prasības, uh, kas noved pie papildus izdevumiem neno, nenāk no Eiropas parlamenta vai komisijas, tās nāk no dalību valstīm. Un tas, kurš tad uh, nedod naudu uh, šiem pasākumiem, ko ir pasūtījuši dalību valstis, tās ir pašas dalību valstis. Nevar ar uh, vienu roku nolemt un pēc tam ar otru roku nedot šos līdzekļus. Uh, tādējādi nevar īstenot atbildīgu politiku. Tāpēc Eiropas parlaments ir gatavs smagi cīnīties par šo budžetu un uh, stingri turēties pie savas pozīcijas. No 93. līdz 99. gadam Eiropas budžets vidēji bija 1,18% no Eiropas Savienības IKP Tātad no 93. līdz 99. gadam tie bija vidēji 1,18%. Kopš 2000. gada Eiropas Savienības budžets jau ir samazinājies līdz 1,06% no e SIKP. Tas tik daudz par taupību. Mēs esam taupīgs parlaments. Tagad uh, dažas pra valstis prasa 1%. Ja es paraugos uz eh, pēdējo gadu inflāciju, tad patiesībā pēdējo gadu laikā budžets ir samazinājās par 15%. Kur ir tie 15% projektu, kas netiks realizēti, to uh, padomu mums nesaka. jāsaprot viena lieta. Ja tiek samazināts Eiropas budžets un eh, tas netiek veidots mētiecīgi, nebūs iespējama mētiecīga investīcija politika, bet Eiropā ir vajadzīga izaugsme, konkurētspēja un darba vietas, tāpēc mēs stingri turamies pie mūsu prasībām veidot saprātīgu, pienācīgu ES budžetu. Cīnītās dāmas un godātie kungi, godātie viesi, Eiropas Savienība, reģioni, pilsētas ir partneri cīņā, izējot no krīzes. Mēs visi, mēs šeit parlamentā, Eiropadomas eh, locekļi un arī komisijas locekļi, mēs visi kalpojam Eiropas pilsoņiem. Un tas liek mums būt solidāriem. Es ar bažām raugos ka krīze, kurā mēs atrodamies, ir uh, uh, izraisījusi uh, tādu solidaritātes mazināšanos. Mūsu savienība draud uh, sašķelties ziemeļos un dienvidos, rietumos un austrumos, mazajās un lielajās valstīs. Tā pašā laikā mums vajadzētu uh, atcerēties atkal par Eiropas vienotību, vai nu mēs visi iegūsim, vai arī visi zaudēsim. Kopīgi mēs varam būt stipri. Es eh, vēlu jums šodien veiksmīgas diskusijas. Šobrīd eh, gribu sirsnīgi pateikties par ielūgumu un uh, iespēju šodien teikt jums šo uzrunu bet es gribētu arī pateikties Hermanim Van Rompējam, jo Eiropas, tātad Eiropa padomas priekšsēdētāji klātbūtnē gribu teikt, ka kritiku izteicu nevis viņam, bet valdībām, kas viņam jāvada Eiropa domē, un gribu uh, teikt, ka Hermans Van Rompojas ir eh, ļoti atvērts eh, diskusiju partners, un tas attiecas arī uz komisijas eh, kolēģijas locekļiem un arī Kīpras prezidentūras pārstāvjiem, kuri tiešām ir ļoti smagi strādājuši šajā sarežģītajā laikā. Un uh, Dantai Hībnerei man nekas nav jāsaka, un tas, ka Spānijas reģiona priekšsēdētājs uh, ir reģiona komitejas priekšādātājs, tas varbūt ir eh, eh, simboliski eh, parādot, ka mums ir jāstrādā kopā gan mūsu valstu iekšienē, gan arī valstu starpā, lai izkļūtu no krīzes. Paldies! Uh, Paldies Eiropas parlamenta priekšsēdētājam un paldies par jūsu ievadvārdiem. Un tagad es vēlētos dot vārdu Eiropa padomas priekšsēdētājiem Herman Van Rompojkungam. Paldies! Godātais parlamenta priekšsēdētājs, Dargo Martin, godātais reģionu komitejas priekšsēdētāja Valka Sarakungs, Eiropas parlamenta reģionālās politikas komitejas prieksēdētāja godātā Hībners kundze, godātā ministrs kundze, Kipras republikas iekšlietu ministre Mavrū kundze un godātais Hāna kungs, dāmas un kungi. Man ir ārkārtīgi liels prieks šodien runāt šajās eh, atvērto dienu pirmajā dienā. Tas ir lielākais eh, Eiropā organizētais pasākums, kas ir domāts reģioniem un lauka attīstībai. Un eh, dažādās sanāksmēs un sēdēs pāri par simts tiksies pāri par sešiem tūkstošiem dalībnieku no visas Eiropas. Tā ir vienreizēja iespēja cilvēkiem no dažādiem reģioniem Eiropā tikties, runāt un apmainīties ar pieredzi. Reģionu un pilsētas Eiropā ir vadošie dažādās inovācijās. Jums ir konkrēta pieredze tajā, kas darbojās un kas nē, un dalīšanās ar šādu pieredzi ir ārkārtīgi svarīga. Šobrīd daudziem Eiropas iedzīvotājiem ir problēmas, un ne tikai tās problēmas, kas ir saistīts ar ekonomisko krīzi, dažādas problēmas, kas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Jūs esat tie, kur strādā ar iedzīvotājiem un kas zina, kas iedzīvotājs visvairāk nodarbina. Un tas ir svarīgi arī Eiropas politikā. Tas, ko mums šī krīze pilnīgi noteikti būs iemācījusi, ir tas, ka mēs visi esam savā starpā saistīti. Pie tam ne tikai valsts ar valsti, bet arī vienā valstī dažādi pārvaldības līmeņi un dažādi publiskās rīcības līmeņi izpildvaras līmeņa. Pēc tam šeit es nerunāju tikai par publiskajām finansēm, cik cieši reģionālais, nacionālais un Eiropas līmenis ir saistīts savā starpā. Es runāju arī par dažādu politiku saistību, par to, cik mēs visi esam vienoti, piemēram, jaunu darba vietu izveidošanā. Mums visiem ir viens kopīgs mērķis. Eiropai ir jāturpina būt par pievilcīgu kontinentu, kas eh, plaukst attīstās un ir laba vieta dzīvošanai. Tam mums ir nepieciešama kvalitatīva ekonomiskā izaugsme, un tam ir nepieciešams arī reģionālais godīgums, es to tā vēlētos nosaukt. Kopš 2008. gada Eiropa ir piemeklējušas divas savā starpā saistītas krīzes. Tā ir banku krīze un valsts parādu krīze, un tā sev līdzi ir nesusi arī ekonomisko un sociālo krīzi. Šīm krīzēm ir bijis graujošs iespējas uz mūsu sabiedrību. To redzam mēs visi. Un šobrīd krīze pilnīgi noteikti vismaz dažās valstīs ir radījusi jau draudīgi sašķobīšanās iespējas. Valsts varas iestādes mēģina palīdzēt iedzīvotājiem, Dažādas valsts mēģina palīdzēt citām valstīm izķiproties no krīzes, dažādas varas mēģina palīdzēt, bal, mēģina palīdzēt bankām. Vienmēr sakot, mēs visi kaut kādā veidā mēģinām amortizēt šokus dažādās jomās. Šis uzdevums vēl nav paveikts, un tomēr bez šaubām mēs cīnāmies, lai mūsu kontinents dzīvot, un ja šie pasākumi nebūtu tikuši īstenot, tad mūsu kontinents jau būtu sabrucis. Bet eh, šie pasākumi nav mērķi pats par sevi, tas ir tikai instruments, lai radītu darba vietas, ekonomisko izaugsmi, dinamiku. Mēs nedrīkstam pieļaut tā saucamo aburto roku, loku, tad sabruks gan pieprasījums, neviens vairs necentīsies pēc izaugsmas, un šādu situāciju mēs jau varam novērot kādās valstīs. Tas, ka mēs vēlamies censties pēc daudz lielākas konsolidācijas, tam ir nepieciešams inteliģents skatījums un lielāka sociālā koherence. Tikai tad mēs varēsim radīt nepieciešamos priekšnoteikumus jaunām darba vietām un ekonomiskajai izaugsmai. Uh, Mums ir sociāli instrumenti. Lielākā daļa valsts šobrīd iziet cauri ļoti dziļām struktūrālajām reformām, kas radīs jaunas darba vietas un ekonomisko izaugsmi. Un mēs jau esam redzējuši, piemēram, Vācija tam visam izgāja cauri pirms, ga, pirms desmit gadiem, un Somija un Zviedrija pirms divdesmit gadiem. Un tieši šīs valsts šobrīd izdzīvo krīzē iziet cauri ar daudz augstāk paceltu galvu. Tātad reformas ir nepieciešams, un tās nāk par labu ik visa veida interesēm, gan energo nozarē, gan banku sektorā, gan arī darba tirgū. Sociālo līdzsvaru mēs panāksim tikai tad, ja ieguvumi tiks sadalīti daudz vienlīdzīgāk. Mums ir jāpalīdz viens otram. Mēs ļoti labi apzināmies, ka vienas valsts panākums vai sabrukums var ietekmēt visas pārējās Eiropas valstis. Un tomēr, ja mēs vē, mē, vēlamies izveidot ekonomikai draudzīgu vidi, tad to mēs varam paveikt tikai, Eiropa, tikai visas Eiropā kopā. Mēs varam daudz vairāk sasniegt, ja mēs daudz dziļāk integrēsim energotirgu un digitālo tirgu. Šobrīd padomu un parlaments jau ir pieņēmuši dziļāku vienotā tirgus integrāciju. Mēs raugāmies arī uz dažādiem fondiem, uz publiskā iepirkuma procedūru. Komisija sagatavos arī turpmākas rīcības pakotne Mums ir jānodrošina arī jaunu tirgu iegūšana, kuros mūsu uzņēmumi varētu izvērsties ārzemēs. Startautiskā tirdzniecība ir būtisks ekonomiskās izaugsmas priekšnoteikums. Šobrīd mēs eh, esam uzsākuši brīvās tirdzniecības nolīgumu sarunas ar ļoti daudzām valstīm. Neskatoties uz ļoti augsto bezdarba līmeni dažās valstīs, visā Eiropas kontinentā joprojām ir divi miljoni neaizņemtu darba vietu. Paskatīsimies kaut vai uz Erasmus programmu, paskatīsimies uz finanšu sektoru. Kaut arī Eiropas budžets ir apmēram 1% no visa dalību valstu IKP, Pāri par septiņiem gadu, septiņu gadu laikā tas ir radījis pāri par vienu triljonu investīciju dažādās jomās. Un tas ir veicinājis Eiropas izaugsmu tādā veidā, kādā tas e, citādi nemaz nebūtu iedomājams. Tagad mēs strādājam pie Eiropas Savienības daudzgadu finanšu schēmas, un tas tiks pieņemts īpašā Eiropadomas sēdē novembrī. Šobrīd vienošanās par šo daudzgadu finanšu schēmu ir ārkārtīgi svarīga, un tam būs nepieciešama gan vienošanās starp dalību valstīm, gan arī Eiropas parlamenta akcepts. Šobrīd sarunas un darbs pie šī daudzgadas finanšu schēmas ir turpinājies jau pāri par gadu, un mēs runājam par 0,1% no IKP. Ir pilnīgi skaidrs, ka 27 valstu valdību vadītājiem būs jāpanāk kompromis par šo summu, un katrā ziņā manis nosauktais procents un summa ir daudz zemāka nekā šī summa tika nosaukta vēl pirms kāda laika. Mums ir nepieciešams vienoties par daudzgadu finansu schēmas ietvaru. Ja mēs to neizdarīsim, tad tā sekas būs graujošas darba tirgumu. Eiropas Investīcija banka, kas ir lielākā investīcija banka pasaulē. Daudz jau zina, un arī daudz no jums būs dzirdējuši, ka Eiropas Investīcija banka piedalās ļoti svarīgos investīciju projektos un to īstenošanā. Uh, Tas, ka banka pēdējā laikā ir par desmit miljardiem palielinājusi savu pamatkapitālu un ar 60 miljārdu lielu summu ir piedalījusies dažādu investīciju projektos, tas ir tikai sākums. Un tagad vēlētos pieskarties reģioniem. Reģioni ir ļoti svarīgi ekonomiskie spēlētāji Eiropā, jo ļoti daudziem reģioniem uh, ir tiešas iespējas īstenot dažādus projektus, un katru gadu reģionu īsteno 8 miljārdu eiro apmēros dažādus projektus. Reģiona ir ārkārtīgi svarīgs spēlētājs Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanā. Tie ir tieši reģioni, kuri vislabāk un visveiksmīgāk izmanto Eiropas kohēzijas fonda, līdz, fonda līdzekļus, tādējādi radot jaunas darba vietas. Protams, daudz dalību valsts šobrīd cieš no budžeta trūkuma, un reģioni cieš tikpat lielā mērā, un tomēr reģioniem ir jāpiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kas attiecās uz mums visiem. Reģioniem ir jānodrošina tas, lai fiskālā konsolidācija notiktu uh, darba vietām labvēlīgā veidā. Protams, ka dalību valsts vēlas īstenot tādas programmas, kas veicinās jaunu darba vietu veidošanu un jau esošo nodrošu paturēšanu. Katrā ziņā mums visiem ir jādarbojās kopīgi, mēs jau to darām. Mēs varam runāt par Eiropas daudz līmeņu pārvaldības sistēmu un šim daudz līmeņu, līme, šim daudz līmeņu pārvaldības hierarhijai ir ļoti daudz izaicinājumu. Dāmas un kungi, mēs dzīvojam ļoti grūtā laikā. Mums ir jāmainās. Mums ir jāizdara mūsu lēmumi, raugoties nākotnē. Protams, ka jebkurai upurēšanai ir jābūt pamatotai. Mēs nevaram kaut ko pieprasīt no kādas sociālās grupas vai kādas paudzes. Eiropai ir nepieciešama sociālā izaugsme, un to mums izdosies panākt tikai visiem kopā. Un tomēr, lai mēs panāktu redzamu un ilgtspējīgu rezultātu, mums ir vajadzīgas adekvātas reformas, un par adekvātām reformām iedzīvotāji ir jāpār, jāpārliecina. Godātās dāmas un kungi! Šim iemeslam mums ir nepieciešams runāt pozitīvos terminos par Eiropu. Vēlētos uzsvērt, ka negatīvisma pietiek, baiļu ir pārāk daudz, mums ir jārunā cerību valodā, jo tikai cerības kopā ar pozitīvismu radīs pārmaiņas. Un patiesībā Eiropas vēsture ir pierādījusi, ka mēs to varam. Paldies! Uh, as president of the European Commission Tā kā Eiropas eh, komisijas priekšsēdētājs nav. Nav kopā ar mums. Viņš ir atstājis mums video ziņu, un tagad mēs to noskatīsimies. Mesdames et messieurs, chers amis. Dāmas un kungi, darbie draugi. Man ir ļoti žēl, ka es nevaru būt kopā ar jums šodien, desmitajās atvērtajās dienās. Un tomēr es gribēju izmantot iespēju jūs uzrunāt, izmantojot šo video vēstījumu. Atvērtās dienas ir nozīmīgs notikums reģionālajā politikā. Tā ir nozīmīga debašu platforma par kohēzijas politikas lomu mūsu stratēģijā izkļūšanai no krīzes un rītdienas izaugsmas ziņā. Mēs visi klātesošie, sociālai partneri, politiskie vadītāji, uzņēmēji. Mēs zinām un apzināmies, kā vadīt šo jautājumus ir ļoti būtiski, lai varētu nodrošināt veiksmīgu izkļūšanu no krīzes, un tāpēc esmu gandarīts par plašo dalību. Un gribu sacīt arī, ka Eiropa padomas priekšsēdētājs Hermans Varfrompējs un Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs pievienojas komisijai saistībā ar šo notikumu, kurš, kuru katru gadu eh, komisija organizē eh, sadarbībā ar reģionu komiteju. Es domāju, ka vairāk nekā jebkad ir nepieciešams parādīt to, ka Eiropas Savienības institūcijas strādā kopā kohēzijas politikas eh, labā reģionālajai politikai, lai strādātu pie izaugsmas Eiropā. Jo ir ļoti būtisks šis eh, paļāvības un uzticības līmenis mūsu vidū, tāpēc, ka tas ir būtisks izaugsmas elements. Bet nevienu, ne otru nevar pieņemt ar rīkojumu palīdzību. Ir jārada apstākļi, lai varētu nodrošināt uh, taisnīgu un noturīgu izaugsmi. Mēs šīs politikas pārzinām ļoti labi. Tas ir triptiks, kas nosaka mūsu ikdienas darbības budžeta konsolidācija, budžeta struktūras un e, mērķiecīgas investīcijas. Un uzturo, paturot kursu, mēs varam izkļūt no krīzes. Eiropas ekonomika vēl aizvien ir trausla un eh, prognozes par eh, nodarbinātību nav tik veiksmīgas sociālās kohēzijas ziņā ir sagaidāmi grūti pārbaudījumi. Situācija tik tiešām eh, kļūst dramatiska, pieaugot nabadzībai, tas ir jāatzīst. Bet saskaroties ar šo situāciju būtu nepareizi atgriezties pie agrākajiem ieradumiem, kur dēļ mēs šādā situācijā esam nonākuši. E, pārlieka ieslīgšana parādos un reformu trūkums, kas ir šādas reformas ir nepieciešamas, lai varētu nodrošināt izaugsmu, un tāpēc ir jādara viss, lai neatkārtotu pagātnes kļūdas, un mums ir jārīkojas kopīgi, izlēmīgi, konsekventi, saskaņojot reformas un sociālo taisnīgumu, saskaņojot eh, atbildību ar solidaritāti. Un Eiropā mums ir izaugsmes stratēģija Eiropa 20, kas nosaka turpāko soļus, lai varētu modernizēt un saglabāt sociālo ekonomiku Eiropā. Ir tādi, kas uzskata, ka Eiropas sociālais modelis ir miris, es tam nevaru piekrist. Mums ir vajadzīgs stiprināt šo sociālo tirgus ekonomiku. Jautājums ir par to, kā to piemērot situācijai, kas ir daudz prasīgāka, it īpaši starptautiskajā ziņā ar aizvien lielāku konkurenci, un šeit ir jāizmanto mūsu instrumenti. Viens no instrumentiem ir Eiropas budžets. Komisijas centieni ir tādi, lai nākamais budžets būtu investīcija budžets izaugsmēji. Investīcijām no darba vietām un inovācijām. Un mēs zinām, ka kohēzijas politika ir vairāk nekā jebkad nepieciešama, ņemot vērā budžeta ierobežojumus. Patiesībā budžeta ierobežojumu dēļ ir atsevišķi dalību valstis, kuras nevarēs e, kohēzijas politikas e, ietvaros īstenot uz e, iedzīvotāju liktās gaitas. Eiropas solidaritātes mehānisms ir ļoti nozīmīgs risinājums šādā gadījumā. Un arī šie jautājumi ir svarīgi tām valstīm, kas ir ne tikai tām, kas ir saņēmējis no Eiropas budžeta, bet, kas, bet tās, tām, kas ir maksātājs Eiropas eh, budžetā. Tas ir ārkārtīgi būtiski Eiropas izaugsmē. Kopš paša krīzes sākuma Eiropas komisija ir strādājusi, lai Eiropas fondi uh, tiktu veiksmīgi un ātri novirzīti tur, kur tie ir visvairāk vajadzīgi, un pateicoties šiem pasākumiem, pieaugot līdz finansējumu likmei no Eiropas Savienības puses deviņās dalību valstīs, un arī pateicoties jaunai papildu palīdzībai valstīm, ko visvairāk ir skārus krīze, 14,5 miljārdu eiro papildus ir jau tikuši novirzīti Eiropas e-, ekonomikā. Tāpat arī mēs esam pārskatījuši uh, mazāk prioritāru vai mazāk sniegumu nodrošināšu projektu īstenošanu tā vietā, lai tos nomainītu ar tādiem projektiem, kas ģenerē izaugsmi, piemēram, izpētes attīstības inovāciju lomā vai arī atbalstam MVU Un no 2009. līdz 2012. gadam apmēram 20 miljārdi eiro tādā veidā ir tikuši e, pārvirzīti, lai varētu rieģēt uz steidzamākajām vajadzībām. Un šogad valstis, kuras visvairāk ir skārs jauniešu bezdarbs, tā to labā mēs esam varējuši atbloķēt e, vairāk nekā 200, vairāk nekā 10 miljārdus eiro no struktūra fondiem, lai palīdzētu šiem jauniešiem un atbalstam MVU ir jāturpina strādāt pie šīs dinamikas. Budžets ir instruments, kas ir izcils atbalstam, lai mēs varētu atbalstīt mūsu izaugsmes stratēģiju Eiropā. Un kohēzijas politika ir viens no galvenajiem finanšu instrumentiem eh, budžetā, kas atbalsta izaugsmē bet būsim uzmanīgi, e, nenieslīgsim nepareizos e, pretstatījumos, noliekot e, no vienas puses izaugsmu no otras konkurētspēju. Kohēzija ir nepieciešama, lai varētu stiprināt konkurētspēju, un tas ir instruments izaugsmēji. Kohēzijas politika var panākt un nodrošināt apstākļu uzlabošanos mūsu reģionos, ja šī kohēzijas politika ņem vērā un ir, tiek saskaņota ar izaugsmi, ņem vērā mūsu reģionu kapacitātes un rieģē uz pašreizējiem izaicinājumiem, ja tā palīdz veidot darba vietas. Un tagad runājot un sagaidot sarunas par nākamā gada Eiropas budžetu, es aicinu visus apvienoties lai nu, nodrošinātu Eiropiešiem tādu budžetu, kāds tiem pienākas. It īpaši reģionu vadītājiem es lūdzu un aicinu, lai viņu balsis tiktu uzklausītas galvaspilsētās. Mēs varam, protams, organizēt šeit debatas Briselē un Strasbūrā Eiropas institūcijās, bet ir ļoti svarīgi noturēt debatas mūsu sabiedrībās, mūsu pilsētās, lai varētu noraidīt nepareizus pieņēmumus, piemēram, domu, ka, ka budžets ir budžets Briselei vai institūcijām, nē, tā ir runa par eh, budžetu mūsu reģioniem. Tāpēc ir jāgūst pārsvars šajās demokrātiskajās debatēs, jo tādā veidā mēs varam veidot Eiropu, skaidrojot, kāpēc ir pievienotā vērtība investīcijās, ko var īstenot Eiropā konkrēti ar kohēzijas politiku un ar reģionālo politiku. Es apzinos, ka es varu rēķināties ar jums, es novēlu jums jūsu darbā vislabākos panākumus un turpināsim uzturēt kontaktus, paliksim kopā, lai varētu paveikt visu, lai varētu garantēt panākumus kohēzijas politikai, reģionālai politikai, mūsu Eiropai, lielākam sociālajam taisnīgumam, labāk, lielākai labklājībai un mūsu līdzpilsoņu interesēs. Paldies! And the last uh, word goes to the presidency on behalf Un tagad es uh, dodu vārdu Kipras Republikas iekšlietu ministrei Elēnai Mavrokundzei, lūdzu. Godātie draugi, Ļaujiet eh, man apsveikt organizatorus par to, ka tiek organizēts šis svarīgais pasākums. Tas parāda, eh, kādus sinerģijas mēs varam mobilizēt, organizējot tādus pasākumus, kas iekļauj visus ieinteresētos un visas Eiropas puses, Eiropas valstis. Kipras prezidentūra uh, ir apņēmusies strādāt, lai veidotu izaugsmas orientētu vienotāku Eiropu, apvienojot solidaritāti, vīzijas un mērtiecīgumu un disciplīnu un apliecināt mūsu pamatvērtības un ideālus. Un ir jāstiprina arī ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija, kas ir pašu mūsu uh, centienu pamatā. Daudzgad finanšu schēma 2014. līdz 2020. gadam ir eh, Kipras prezidentūras eh, prioritāšu pirmajā vietā. Mēs cenšamies panākt eh, progresu sarunās un panākt vienošanos līdz šā gada beigām, kā to nolēma jūnija Eiropadome. Daudzgadu finanšu schēmai būtu jānodrošina pienācīgi resursi, lai uh, Uh, izkļūtu no Eiropas, uh, no uh, šīs te krīzes Eiropā, lai radītu stabilu bāzi Eiropas ekonomikas stabilizācijai, nevājinot attīstību. Es saprotu, kā tas bāžas pauda Eiropas parlamenta priekšsēdētājs savā uzrunā. DFS ir instruments, kas var Eiropas ekonomiku atvest atpakaļ uz izaugsmes ceļa. Uh, prezidentūra eh, vēlas ātri vienoties par eh, efektīvu Eiropas Savienības budžetu. Mēs darbojamies kā godīgs starpnieks, cenšoties eh, satuvināt atšķirīgos viedokļus un panākt vienošanos, ko visas iesaistītās puses varētu pieņemt. Šajā sarežģītajā ekonomiski, ekonomiski sarežģītajā periodā un nedrošībā mūsu mērķis ir um, ņemt vērā arī realitāte Eiropā. Šajā kontekstā uh, tēriņu kvalitātes uh, koncepcijai vajadzētu dominēt jaunajā DFS, lai nodrošinātu, ka programmas, kam ir patiesa Eiropas pievienotā vērtība, tiktu finansētas. Novembrī ārkārtas uh, Eiropa padomē, kā to jau pieminēja Van Rompēkungs, kungs, notiks, un tā būs ļoti svarīga, jo tā tiks veltīga pilnībā DFS. Tagadējā ekonomikas krīze dod iespēju pārdomāt par to, kā Eiropas reģioni un pilsētas varētu stimulēt izaugsmu, investīcijas un darbvietu radīšanu. Uh, Eiropas Savienības kohēzijas politikas kontekstā Eiropas reģioniem un pilsētām ir spēlējama nozīmīga loma Eiropas uh, atlapšanas procesā. Jaunā piedāvātā kohēzijas politika ir ar mērķi uh, radīt izaugsmu un darba vietas. Tā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst, ka galvenais kohēzijas politikas mērķis ir ir mazināt ekonomiskās, uh, sociālās un teritoriālās atšķirības, kas joprojām pastāv starp Eiropas reģioniem un dalību valstīm. Un krīzes rezultātā pat ir intensificējušās. Šī politika ir uh, Eiropas solidaritātes demonstrācija un uh, tās galvenajam mērķim būtu jābūt tuvināt Eiropas pilsoņus visādos aspektos. Kohezijas politikas mērķis ir Eiropas reģionu konkurētspējas uzlabošana, uzsverot katra reģiona uh, priekšrocību konkurencē un uh, parād, padarīt uh, daudzveidību par plusu, nevis mīnusu. Mums ir arī jāpārveido teritoriālajā daudzveidība par plusu, un uh, uh mums ir uh, jāiesaista pilnīgi šī teritoriāla dimensija, kā to nosaka Lisabons līgums. Kipras prezidentūra uh, kā vienu no savām galvenajām prioritātēm uzskata kohēzijas politikas dosjē veiksmīgu pārvaldīšanu. Uh, Mūsu kopējais mērķis ir laicīgi vienoties par likumdošanas pakotni, un smagais darbs jau ir nesis augļus. Nākamnedēļ vispārējo lietu padomē ir gaidāms, ka tiks panākt vienošanās par vēl neatrisinātiem jautājumiem. Vispārējo lietu padomē novembrī un decembrī cerams visi šie likumdošanas aspekti uh, būs atrisināti un tiks panākt vienošanās. Uh, Kipras prezidentūra ir uzsākus arī neformālu trialogu ar Eiropas parlamentu un komisiju. Prezidentūras mērķis ir panākt vienotu izpratni uh, Eiropas institūciju starpā par uh, programmu jautājumiem, tādējādi nodrošinot dalībvalstīm un reģioniem uh, skaidru, drošu situāciju, lai varētu gatavoties programmām. Uh, Dāmas un kungi, reģioniem ir ļoti būtiska loma sasniedzot ēst e strateģiskos mērķus. Pieredze rāda, ka tradicionālā eh, centralizēta sektorāla pieeja bieži vien neņem vērā atšķirīgo teritoriju dažādās problēmas. Jauna pieeja politika veidošanai un eh, pārvaldībai, eh, tā ir nepieciešama um, arī uh, ieņemt vērā uh, dažādas aspekts privāto kapitālu. Un tas nozīmē arī jaunu lomu vietējām un reģionālajām iestādēm, kam ir jāsadarbojas. Un ir jāpievērš arī daudz līmeņu pārvaldībai, kas būtu auglīga uh, valsts, pašvaldību un privāto un arī uh, pilsoniskās sabiedrības iesaistīto pušu sadarbību. Uh, Pienācīga uzmanība jāvēlta vietējām zināšanām, uzraudzībai, ieviešanai, plānošanai, ņemot vērā Eiropas 2020. gada stratēģiju par uh, iekļaujošu ekonomiku. Tas nozīmē, ka jānodrošina, lai uh, pašvaldībām būtu uh, attiecīgi līdzekļi, lai iekļautos nacionālajās stratēģijās un lai vietējām valdībām, kam ir izpratni par vietējām īpatnībām, tām pašām vajadzētu īstenot savas Eiropas 2020. gada stratēģijas. Šajā kontekstā Eiropas kohēzijas politika var turpināt atbalstīt vietējo iestāžu centienus, uh, un veicināt ekonomikas attīstību. Un tagad mums uh, droši vien ir pienācis laiks pārskatīt uh, nacionālo un vietējo ekonomikas attīstības programmu mērķus, paraudzīties, kā tās būtu jāorganizē, jāpārvalda un jāizvērtē. Protams, mums jāņem vērā arī tas, ka uh, dažādās pilsētas un reģioni būtiski atšķiras savā ekonomikas attīstības potenciālā, bet arī pūliņos, uh, kā tiek pielikt šajā virzienā, un tas būtu jāņem vērā uh, vienkāršojot uh, arī formulējums Eiropas politikās, tā skaitā arī kohēzijas politiku. Noslēgumā gribētu uzsvērt to, cik eh, svarīga ir Eiropas pilsētu, reģionu un vietējo eh, pārvaldes struktūru sadarbība Eiropā. Šobrīd tā ir ļoti nepieciešama. Sadarbība reģionu starpā ir ļoti spēcīgs instruments daudz līmeņu pārvaldībai, kas var veicināt Eiropas 2020. gada stratēģijas ieviešanu Šajā kontekstā gribētu uzsvērt to, cik svarīga ir Eiropas teritoriālā sadarbība, kas ir kohēzijas politikas mērķis. Tāpēc Kipras prezidentūra pieliek visas pūles, lai nodrošinātu to, ka likumdošanas ietvars, kas regulē Eiropas teritoriālās sadarbības uh, darbību jaunajā programmēšanas periodā, kļūtu efektīvāk. Tātad sadarbība, un dialogs eh, starp eh, mums pašiem un starp mūsu pilsoņiem, tie ir atslēgas vārdi. Dargie draugi, novēlu jums eh, veiksmi jūsu diskusijās. Paldies! Uh, Dargie kolēģi, es tikko Van Rompēju kungam teicu, ka ja viņš eh, grib eh, palikt, viņš var palikt, mums tikai vajag viņa krēslu, eh, lai būtu vietas panelistiem. Paldies visiem, kas uzstājās. Es domāju, mēs saņēmām daudz informācijas, uz ko balstīties. Lielas paldies! Thank you. Sorry. Sorry. I think I would like to start the second. Godātie kolēģi, sāksim mūsu sēdes otro daļu. Un es tiešām ceru, ka Džakija Deivis ir ieradusies. Un uh, Vēlreiz vēlētos pateikties Džekijai par to, ka jūs vadīsiet mūsu paneļa diskusiju. Paldies! Paldies, paldies visiem, kuri esat šeit! Kā jau Hibners kundze teica, mēs tagad pārējām pie paneļa diskusijas sadaļas, un šīs paneļa diskusijas nosaukums ir ekonomiskā atlakšana, kohēzijas politika un Eiropa 2020 stratēģija reģionos un pilsētās. Uh, Ievadrunātāji savos vārdos jau pieminēja to, cik svarīgi ir pilsētu un reģionu loma šajā Eiropai tik kritiskajā brīdī, un runāja arī par to, cik svarīgi ir izmantot visus kohēzijas politikas instrumentus, jo šā gada atvērto turju dienu nosaukums ir Eiropas reģionu un pilsētas mēs varam. Un tagad mēs runāsim par to, kā mēs varam, ko mēs varam darīt, kāds atbalsts jums ir nepieciešams. Un e, daudzi no runātājiem jau to pieminēja, bet vēl es vēlētos e, to arī šeit uzsvērt. Tātad. Hībners kundzei pie kreisās rokas sēž Ramons Luis Valkasars Siso, kas ir reģiona komitejas prieksēdētājs, un man blakus sēž Hāna kungs, kas ir reģionu lietu komitejas komisārs. Mani sauc Džekija Dēvisa. Es ceru, ka mums būs ārkārtīgi interesants debats, un es tiešām ceru, ka jūs uzdosiet gan jautājumus, gan arī izteiksiet savus komentārus. Tie, kuri mūsu sēdē seko līdzi internetā, ja jūs vēlaties uzdot jautājumu jūs varat to darīt Twitter vietnē. Un ja jūs atrodaties klausām telpā, kas ir šeit blakus, tad eh, jūs variet aizpildīt jautājumiem vai komentāriem domāto formu un ik pēc 10-15 minūtēm tās tiks salasītas. Un ja jūs eh, sēžat šajā zālē, tad izmantojat zālē esošos daudzos mikrofonus. Neterēsim laiku, ķeramies tūlīt pie lietas. Uh, Un tagad es eh, došu vārdu paneļa runātājiem, nevairāk kā septiņas minūtes, lai mums pietiek laika diskusijām. Tātad, visi trīs runātāji jums mēģinās paskaidrot savu skatījumu par to, kā reģioniem un pilsētām būtu jārīkojas šajā Eiropai tik svarīgajā laikā, lai īstenot Eiropas Savienības mērķus par ekonomisko izaugsmu Un, protams, ka mēs runāsim arī par to, kā varbūt reformēt kohēzijas politi politiku. Prieksēdētāji kungs, vārds jums. Gracias, Paldies, moderātore. Paldies, Kulmērs kundze. Vicepriekšsēdētājs kundze, politisko mm, e, grupu priekšsēdētāji, godātie visi kolēģi, kas ir klātesoši. Šo pēdējo gadu laikā atvērtās dienas ir, ir izveidojušās pāra sava veida atsauces nedēļa Eiropas institūcijās. Eiropas institūcijām tas ir ļoti būtisks brīdis, lai atskatītos uz paveikto, lai izsvērtu vēl darāmo un izskatīt, kādas tad ir reālās nepieciešamības uz vietas. Eiropas reģioniem un pilsētām atvērtās dienas ir iespēja atvērt, atklāt un noskaidrot, kādas politikas darbojas labi, apmainīties ar pieredzi un uzklausīt vienam otru. Ir iespēja izveidot jaunus kontaktus un pārvarēt barjeras. Mēs dzīvojam ļoti būtiskus momentus Eiropas nākotnē un tās reģioniem pēc dažām nedēļām, jau tas izskanēja šeit, pirmīt Eiropas Savienības līderi lems pār nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Mēs uzklausījām eh, parlamenta priekšsēdētāja, Eiropadomas priekšsēdētāja un eh, Kipras eh, ministras uzrunas Eiropas Savienības augstāko amatpersonu klātbūtne šajās nedēļā ir ārkārtīgi būtiski, un tas var nozīmēt to, un tas arī nozīmē tikai to, ka kohēzijas politika ir būtisks rīks, lai varētu sasniegt stratēģijas 2020 mērķus. Reģionu komitejā mēs sagaidām, ka valstu un valdību vadītāju pieņemtie lēmumi tuvākajās nedēļās ir koherenti un konsekventi un saskan ar Eiropas 2020 ceļu kārti, kas palīdz nodrošināt kvalitatīvas darba vietas un izaugsmē. Uzskatu, ka ir jāņem vērā sekojoši principi un jānorāda pilnīgi skaidri. Pirmkārt, mums ir jākoncentrē mūsu investīcijas uz tiem projektiem, kas veicina izaugsmi. Otrkārt, mums ir jāgarantē tas, ka Eiropas uh, finansējums nodrošina rezultātu pilsoņiem. Treškārt, Eiropas Savienības budžetam ir jāveicina teritoriālā kohēzija un jāpalīdz reģioniem un pilsētām gūt labumu no iekšējā tirgus. Mēs apzināmies, kā nespēj gūt taustāms rezultātus vai nesaskaņa pār budžetu. Uh, uh, lēmumi attiecībā uz eh, budžetu nebūtu labs signāls un nekādā ziņā to nepieņemtu mūsu pilsoņi reģionu komiteja. Ļoti skaidri ir izteikusies šajā sakarā. Mums ir nepieciešama Eiropa, kas veicina gan atbildību, gan solidaritāti. Mums ir nepieciešama tāda Eiropa, kas iedveš cerības, kas savieno cilvēkus un kas investē cilvēkos. Bez tam mēs vēlamies Eiropu, kas ir gatava nākotnē konkurētspējīgi, inovatīva un gatava uh, eh, 21. gadsimta pasaulē. Runājot par nāk, Eiropas uh, budžetu e, kohēzija politikai ir jāparedz e, nozīmīgā loma investīcijām. Un gribu aicināt un norādīt, ka reģioni atbalsta darbvietu veidošanu un investīcijas, bet dāmas un kungi, vai, vai ir kāda alternatīva? Gribu visam atklāti sacīt, ka nē, ne, nepietiekam novērtēt sociālo un ko, eh, teritoriālo kohēziju, būtu neizmantot tās iespējas, kādas pastāv mūsu teritorijās, lai pārvarētu krīzi. Rītdien reģiona komiteja apstiprinās atzinumu par nā, eh, nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Mēs skaidri atkārtojam mūsu lūgumu veidot Eiropas Savienības budžetu, kas būtu ticams un kas būtu vairāk nekā 1% no IKP, kas būtu tāds budžets, kas eh, tiktu balstīts uz jauniem pašresursiem, kas būtu ar pavairojošu efektu un kas nodrošinātu pietiekamu elastīgumu un nodrošinātu prioritāšu īstenošanu atkarībā no katra reģiona vajadzībām. Tātad uh, tāds Eiropas Savienības budžets, kas pa 95% ir investīciju eh, budžets. Un vēlos atgādināt, ka kohēzijas politika ir ne tikai palīdzējusi celt mūsu reģionu konkurētspēju, tīpaši eh, mazāk konkurētspējīgos reģionos, bet arī augstāk konkurētspējīgie reģioni ir eh, varē, varējuši gūt um, savu labumu. Es apzinos, ka nav pārāk vienkārši risinājumu šajā situācijā, bet mums ir jāapzinās, ka ik viens risinājums tiek pieņemts iesaistot vietējos spēlētājus. Subsidiaritāte, proporcionalitāte ir būtiski aspekti šajā sakarā. Un e, kā norādīja arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Barozo, šie principi ir jārespektē. Noslēgumā vēlos atgādināt, ka Kamēr es strādāju savā eh, reģiona komitejas priekšsēdētāja amatā, esam apņēmušies izmantot eh, finansējumus saprātīgā veidā, lai tērētu labāk. Reģiona komiteja veicinās eh, publisko un privāto resursu veiksmīgu un saprātīgu izmantošanu, nodrošināt e, savstarpējo papildinātību starp dažādiem finanšu instrumentiem izmantojot eh, mūsu rīcībā esošos eh, rīkus, tā skaitā Eiropas investīciju bankus. Un nosla, gribu pateikties jums par iespēju par šo desmito atvērto dienu organizēšanu un par iespēju uh, uzstāties jūsu priekšā un uzklausīt jūsu viedokļus. Paldies visiem! Much indeed, Mr. President. Paldies! Paldies reģionu komitejas priekšsēdētājam, un pagājušo reizi, kad mēs tikāmies, jau mēs runājam par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir tas, lai tiešām novembra samitā būtu panākt vienošanās par Eiropas daudzgadu finansu skēmu. Un tagad vārds komisāram. Tātad, kāda ir Eiropas reģionu un pilsētu loma, lai tas kaut ko Eiropai nozīmētu? Ja prezident. Jā, tiešām, godātais priekšsēdētāji, dārgā Danuta, dāmas un kungi. Ļaujiet man vispirms jums, Ramon Lois, kā Mursijas eh, priekšsēdētājam paust līdzjūtību par šiem desmit bojāgājušajiem pagājuši nedēļu plūdos. Lūdzu, nododiet mūsu līdzjūtību uh, upuru ģimenēm. Un mēs uh, darīsim visu, lai palīdzētu Mursijas ostai šajās sarežģītajās dienās. Gribētu sveikt jūs visus eh, šodienas eh, šī gada atvērtajās dienās. Un eh, es gribētu vēlēt izaugsmē Eiropā turākajās gados. Šīs atvērto durvju dienas ir ļoti svarīgas mums, to jau daudzi uzsvēra. Mēs tojamies uh, sarunu noslēgumam par budžetu un pēc tam arī uh, noslēgumam par, uh, sarunu noslēgumam par kohēzijas politikas priekšlikumiem. Un mums ir uh, jānosūda signāls uh, dalībvalstīm un uh, Eiropas likumdevējiem un ir laiks uh, lobēt un cīnīties par interesēm ne tikai Briselē, bet arī jūsu uh, galvaspilsētās ar jūsu finanšu ministriem runāt un premjeriem. Tātad turpmākajās nedēļās uh, tas būtu vissvarīgākais jautājums. Eiropas Savienība joprojām saskaras ar uh, krīzes izaicinājumiem un cenšamies atgriezties uz izaugsmas ceļa. Uh, Un šī stratēģija ir balstās uz vairākiem pīlāriem - struktūrālās reformas, valsts finanšu sakārtošana, uzlabota konkurētspēja un investīcijas izaugsmēji un darba vietām. Šajā jaunajā ekonomikas pārvaldībā kohēzijas politikai ir jāspēlē svarīga loma. Mēs esam nogājuši tālu ceļu. Uh, un tagad jāmaina kohēzijas politika izaugsmē un darbvietām. Uh, Tad, kad es uzņēmos uh, savu amatu, tad kohēzijas politikai nebija uh, pienācīgi lomi ierādīt. Tagad, uh, gandrīz trīs gadus pēc tam, kohēzijas politikai ir centrāla loma visos svarīgākajos ekonomikas dokumentos Eiropas Savienībā. Budžeta priekšlikumos, um, valstu ieteikumos un izaugsmas paktā, ko pieņēma jūnijā Eiropadomu. Dāmas un kungi, tam ir pamatoti iemesli. Kopā mums ir izdevies izveidot jaunu nostāju, runājot par kohēzijas politiku. Mana priekšgājēja Danota Hībnere nosprauda šo kursu, balstoties uz Lisabonas darbu kārtību. Iepriekšējie maksājumi eh, struktūra fondos eh, eh, tika pieņemti, lai turpinātu naudas aprīt ekonomikā. Tika palielināts līdzfinansējuma likmes, jo īpaši problemātiskajām valstīm. Mēs atrisinājām likvidētas problēmas, mēs mainījām likumdošanu, lai atvieglotu pieeju finansējumu. Un vairāk kā 30 miljārdi eiro tika atvēlēti ilgspējīgai izaugsmai e-pakalpojumiem. E infrastruktūrai, energoefektivitātei, darba tirgus politikām, vājākiem grupām un jo īpaši, lai cīnītos pret milzīgo bezdarbu jauniešu vidū. Sākotnējās aplēses ir tādas, ka šīs iniciatīvas varētu sniegt 5-6 tūkstošiem eh, uzņēmumu un eh, arī daudziem jauniešiem pie šīm programmām, lai iegūtu kvalifikāciju. Dalībvalstis eh, ziņo, ka ir pēdējā gadā radīts 210 tūkstoši darba vietas, un ņemot vērā to, cik ilgs laiks ir pagājis kopš uh, Uh, šīs ieviešanas, uh, varam lēst, ka šī darbvieta radīšana turpināsies. Protams, šie uh, pūliņi nebūtu bijuši veiksmīgi bez jūsu iesaistīšanās un ātras un uh, gudras rīcības. Paldies jums visiem par to. Bet uh, šai politikai būtu jāuzlabo savs sniegums un konkurētspēja. Tāpēc mēs piedāvājam 2014. gadā iekļaut šeit uh, ilgspējīgas uh, un iekļaujošas izaugsmas principus un arī nosacītības principu, lai atbalstītu struktūra reformas un pievērstos galvenokārt rezultātiem. Un arī sadarbības mērķi ietvaros mēs uh, uh noteicām jauns mērķis, jo īpaši Baltijas un Donavas reģioniem. Un es ceru, ka šie pasākumi palīdzēs, um, jo kohēzijas politika ir jaunās izaugsmas darbkārtības centrā. Bet tas nes mums arī jaunu atbildību, un kohēzijas politika tagad ir uh, starmešu gaismā un tiek uh, arī kontrolēta. Mums tagad ir uh, jāiesid bumbu vārtos. Mums ir jātur savu solījumu, tie jāpilda. Uh, Mums ir jādemonstrē, ka kohēzijas politikas līdzekļi tiek uh, eh, izmantot efektīvi un ka mēs esam gatavi darīt visu, lai uh, veicinātu darba vietu radīšanu un izaugsmi. Mums ir jādemonstrē, ka mums, mēs nopietni uztveram uh, mūsu reformu priekšlikumus par orientēšanos uz rezultātiem un kondicionalitāti. Mums ir jānodrošina, lai būtu pareizā investīcija struktūra. Varbūt tas nevienmēr uh, reģioniem patīk, bet uh, ticiet man, mēs pagātnē esam redzējuši daudzus piemērus, ka investīcijas pamata infrastruktūrā uh, nevarēja tikt pilnībā izmantotas, jo trūka investīcijas MVU uh, un uh, citos uh, posmos, citos punktos. Uh, Nospraustie mērķi ļaus izvērtēt programmas, tās izvērtēt uh, politiskās diskusijās pēc būtības. Un uh, specializācijas stratēģijas uh, būs ļoti svarīgas. Tā pašā laikā mums ir jāuzsver mūsu ieguldījums izaugsmē, uh, un arī nosacītībā mūsu reformu priekšlikumos, lai uzsvērtu struktūrālās reformas. Šeit es zinu, ka daudziem no jums ir iebildumi par šiem principiem, bet uh, gribu pateikt, ka šie principi ir reformas uh, kodols un šeit ir runa par uh, būtisku jautājumu, būt vai nebūt. Ja vēlamies uh, ticam ieviest uh, šo uh, šo reformu, tad uh, mums tas ir jāuztver nopietni. Kohēzijas politika daudzās dalībvalstīs uh, sastāv vairāk kā 50% no valsts uh, investīcijām, un tas ir garantēts septiņu gadu periodā. Es nezinu nevienu reģionālo vai uh, nacionālo budžetu, kas būtu uz tik ilgu periodu. Un vēl svarīgāk ir tas arī, ka šīs investīcija garantijas piesaist arī privātās investīcijas. Semantiskā koncentrācija, nosacītība un vairāk rezultātu balstoties uz kritērijiem un relevantiem datiem palīdzēs mums eh, labāk pārdot šo būtisko politiku. Turpmākajos gados būs diskusijas par budžetu. Mums ir jādomā tālāk par 2020. gadu, tāpēc bija tik svarīgi uh, konsolidēt uh, šo politiku galu galā. Kohēzijas politikas loma un mērķi mainās. Tā palīdz ne tikai nabadzīgākiem reģioniem tikt līdzi, aizvien vairāk tā ir šis papildus uzdevums ieviest Eiropas Savienības mērķus visā Eiropā, sniedzot finansu stimulu visiem reģioniem. Uh, tiek ņemti vērā mazāk attīstīti, vairāk attīstīti un pārējais reģioni. Gribu teikt skaidri, ka tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no kohēzijas politikas tradicionālās lomas, proti palīdzēt nabadzīgākiem reģioniem attīstīties. Atgādināšu, ka 70% no budžeta ir nabadzīgākiem reģioniem, lai atbalstītu šo mērķi. Šie nabadzīgākie reģioni eh, laimīgā kārtā sastāv tikai 25% no visiem reģioniem. Uh, un, starp citu, arī 25% no uh, Eiropas iedzīvotāju skaita. Bet tikpat svarīgi ir arī saprast, ka nevienam reģionam nav labklājības garantijas. Ātri mainīgā globālā pasaulē reģioni un dalībvalstis var ātri saskarties ar jauniem izaicinājumiem. Es atceros, ka Somija uh, Uh, pārcieta uh, dziļu krīzi 90. gadu sākumā, galvenokārt uh, tāpēc, ka sabruka tirsniecība ar bijušo padomu savienību. Četru gadu laikā ekonomikas uh, uh, IKP samazinājās par 10%. Somija veids drastisks pasākums, lai konsolidētu savus valsts finanses, bet uh, valsts. Uh, turpināja investēt IT infrastruktūrā un arī izglītībā. Tas radīja stimulu struktūrālām pārmaiņām, veicināja konkurētspējas uzlabošanu un uh, nostādīja uh, Somijas ekonomiku uz izaugsmas ceļu, kas ir balstīts uz zināšanām. Tāpēc mums ir vajadzīgs tālākas investīcijas mūsu politikā. <coughs> to uzsvēra jau visi mani kolēģi negribu tāpēc atkārtoties, bet ir ļoti svarīgi izmantot eh, atlikušās dažas ne, nedēļas, un eh, Van Rompēja kungs ļoti skaidri pateica, ka viņš ir eh, paredzējis ārkārtas padomu novembrī, un mums vajadzētu izmantot šo atlikušo laiku, un es ceru, ka šīs atvērto durvdienas arī novedīs, kā jau sākumā teicu, pie uh, ļoti spēcīgas un skaļas uh, pozīcijas, ka tas būs tāds skaļš pamanāms pasākums reģioniem un pilsētiem un visā Eiropā, lai parādītu, ka mums ir vajadzīgs šis investīciju budžets, lai raidītu skaidru signālu Eiropas iedzīvotājiem, bet arī Eiropas tirgumu, lai izraisītu neciešamās privātās investīcijas, lai garantētu izaugsmi un darba vietas. Paldies! Thank you. Thank you very much indeed, Commissioner. Paldies, paldies komisāram. Un tagad, kā jūs teicāt, mums tiešām ir bumbi jāvirza vārtos. Un mēs runāsim par to, ko darīt ar budžetu, kurš, mēs ceram, padomē tiks pieņemts, balsoties uz šeit dzirdētajiem argumentiem. Bet vispirms došu vārdu Hībners kundzei ievadvārdiem, un tad sāksim debatas. Paldies, Džekija! Daudz, kas šeit jau ir izskanējis, saka Hubners kundze, tāpēc es neatkārtošos. Es tikai vēlētos uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi raudzīties arī uz kohēzijas politikas nākotni. Vairāk runātāji jau šeit pieminēja, ka Eiropai ir nepieciešama ilgtspējīgu valsts finanšu noturēšana, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi gan konkurētspējai, gan arī darba tirgus noturībai. Kohēzijas politika joprojām pieder investīcijas sadalai, un mums ir jāraugās, kas notiks ar ilgtspējīgu budžeta noturību, ar valstu fiskālo situāciju Eiropā. Mēs redzēsim, cik daudz kas būs atkarīgs arī no struktūra fondiem. Un kohēzijas politikā ex ante priekšnoteikums tiešām ir struktūrāla reforma īstenošana. Līdz ar to kohēzija ir sava veida izaugsmes un pamudinājuma politika, kas pilnīgi noteikti iet roku rokā arī ar citām Eiropā īstenotām politikām. Es domāju, ka nav nevajadzīgi atkārtot vēlreiz un vēlreiz, ka ekonomiskās izaugsmas pasākumiem ir jātiek adekvāti sadiriģētiem dažādos lēmumu pieņemšanas līmeņos. Mums ir jādarbojās visiem kopā, kā vienam lielam ķekaram, jo tie, kuri rada ekonomisko izaugsmi, nevienmēr ir tie paši, kuri veido šīs ekonomiskās izaugsmas priekšnoteikums. Līdz ar to būs jāuzklausa daudzas puses. Un mums tiešām vajadzētu izmantot šo ārkārtīgi spēcīgo konverģences mehānismu, ko mēs saucam par kohēzijas politiku. Protams, eh, tādā veidā mēs eh, runā, varam runāt arī par eh, reģionu savstarpēju atkarību. Otrais, ko vēlētos šeit nedaudz pieminēt un varbūt tālāk attīstīt, ir tas, ka, protams, kohēzija politika veicina investīcijas, un tā ir investīcijām domāta politika. Un tomēr 2014. un 2020. gadam izveidotā kohēzijas politika ir tikai struktūra, ietvars, tā ir programma, kura runā par to, kādā veidā daudz līmeņu pārvaldības struktūrā tiks īstenoti dažādi projekti. Patiesībā tā nav tikai un vienīgi politikas projek investīcija politika. Tas ir investīcija plāns Eiropai 14. un 20. gadam. Un ko tas nozīmē? Kāpēc mēs uz kohēzijas politiku raugāmies kā uz investīciju plānu? Kā jūs ziniet, mēs šobrīd esam procesa noslēguma fāzē, kurā piedalās komisija, parlaments un padomu par šo daudzgadu finanšu schēmu. Ir svarīgi pieminēt to, lai šī politika izpildītu savu galveno nolūku, proti dotu ne tikai finanšu labumu, bet arī pamudinātu veikt pārmaiņas un reformas. Var droši apgalvot, ka kohēzijas politika ir sava veida reformu veicināšanas instruments. Uh, Brīdī, kad mēs sākām Eiropā jau 2005.-2006. gadā runāt par klimata izmaiņām, jau toreiz bija skaidrs, ka kohēzijas politika spēlēs ļoti svarīgu lomu, un šobrīd šī loma ir vēl svarīgāka. Un raugoties uz strateģiskajiem mērķiem 14. un 20. gadam, kohēzijas politika uzsvērt ir ļoti svarīga, bet ir svarīgi raudzīties arī tālāk, kas notiks pēc 20. gada. Vēl jau vairāk, kāpēc mēs šo politiku straucam par investīciju plānu? Tas, ka Eiropa 2020 stratēģija tiks īstenota reģionu un dalību valstu līmenī visiem ir skaidrs, bet tādējādi mums ir jārunā par izaugsmas potenciālu pilnīgi visos pārvaldības līmenos, un tādā veidā arī ir jāveido šī politika, lai tā varētu dažādos līmeņos tikt izpildīta. Un visbeidzot, kohēzijas politika ir publiska politika, kurā ir nepieciešama gan privātā, gan valsts sektora iesaistīšana, jo tikai tādā veidā apvienojot visus spēkus mums izdosies rast pareizo spēka plecu, lai adekvāti izmantotu šīs politikas visus augļus pilnībā. Vēl bez tam šai politikai ir jātiek iestrādātai arī likumdošanā jo nedrīkst būt tā, ka investori uzņemās visu risku. Un tieši vieda publiskā un privātā sektora investīcija sapludināšana mums var eh, dot iespēju samazināt šos riskus. Tas, kā struktūra fonda ir paredzēta ekonomiskās izaugsmas veicināšanai un struktūras sakārtošanai. Bet, protams, ir jāņem vērā arī teritoriālas un vietējas īpas īpatnības, un mums ir jārunā ar vietējiem un reģionālajiem spēlētājiem, kuri vienīgie patiesībā zina, kas viņu reģionam un pašvaldībai ir vissvarīgākais. Un visbeidzot, Vēlētos piebilst, ka ja mēs vēlamies ņemt vērā teritoriālās īpatnības, tad mums arī likumdošanā tas ir jāparedz. Tādējādi mēs vēlamies izveidot tādu likumdošanu un tādus nosacījumus, kas ļaus apvienot dažādas politikas un dažādus uh, finansējumus. Runājot par investīciju politiku, šeit vēlētos pieminēt, ka šim ietvaram ir jādod iespēja politikas veidotājiem noteikt un atbalstīt jaunus izaugsmas faktors, un tas vienmēr ir riska pilns pasākums. Ja mēs vēlamies augsta riska pasākums iekļaut šajā tīklā, tad eh, mums nebūs šo riska e, politiku novērtējums, kas apmierinās visus. Un visbeidzot, šī politika kā investīcija politika darbosies un būs jēgpilna tikai tad, ja tā ļaus plānot pilnu investīciju ciklu un makroekonomiskā nosacītība runā par eh, nacionālo līmeni, bet ja tas netiks aizvests un aizvirzīts līdz vietējam un reģionālajam līmenim, tad mēs nevaram runāt par pilnu investīciju ciklu. Līdz ar to visiem sarunās iesaistītajiem ir jāņem vērā šīs šie apsvērumi. Jā, es saprotu, Džekija man jau saka, ka man ir jābeidz, un tomēr es vēlētos piebilst vēl divus svarīgus momentus. Pastāv viens liels risks, par ko šodien mēs nerunāsim. Tātad budžeta konsolidācija dažādās dalību valstīs sevi ietver risku, jo tādajādi tās bieži vien ierobežo uh, attīstītās kapacitātes pašvaldībās un reģionos, un tas arī ir lielākās šķērslis adekvātai kohēzijas politikas īstenošanai nākotnē. Bieži vien pastāv viedoklis, ka centralizēta pārvaldība, centralizēta vadība ir labāka un lētāka, bet tā nav taisnība. Nedrīkst reģioniem atņemt to, ko tie jau ir sasnieguši. Un visbeidzot, budžets 1320. Mēs dzirdējām, ka tas tiks pieņemts, cerams, novembrī. Un tomēr, runājot par šo um, palielināto budžeta kapacitāti EMU, un tā tiks prezentēta oktobrī, ir cerība, ka tiešām novembrī izdosies pieņemt lēmumu, bet ir ļoti maz cerība, ka tā tas notiks visticamākais, kad daudzgad budžets tiks pieņems tikai nākamajā gadā, un tas pilnīgi noteikti būs izaicinājums. Paldies! Paldies eh, visiem eh, trim runātājiem. Mēs zinām, cik situācija ir nopietna, bet tagad viens īs jautājums ir daudz pieteikušies runātāji. Mēs jau esam iekavējuši, tāpēc man ir jābūt ļoti stingrai un jālūdz jums izteikties ļoti konkrēti. Bet pirms mēs ķeramies pie eh, visa tam Mārtiņš savā runā norā, pieminēja kohēzijas politikas draugus, un šajās debatēs par budžetu to raksturo, ka eh, kohēzijas politikas draugi pret labākas tērēšanas draugiem. Vai tas nozīmē, ka jābūt vieniem vai otriem, vai jūs pieņemat šo nosacījumu, ka jums ir jāatbalsta vai nu vieni vai otri? Varbūt komisāris uzdošu jums šo jautājumu vispirms. Uh, labā ziņa ir tāda, ka ir tikai draugu. Tie visi ir draugi un nav nekādu ienaidnieku. Un skaidri runājot, tas nozīmē, ka mūsu priekšsēdētājs jau apvienoja kohēzijas draugus un uh, labākus tērēšanas draugus, un uh, tad izra radās izaugsmes draugi. Un tā ir labā ziņa. Tātad atkal nopietni runājot, ka nav pretrunas starp eh, eh, šīm lietām. Viena lieta ir eh, gudri investēt, un otra lieta - investēt tā, lai tas ir ilgtspējīgi, lai tam būtu iedarbība. Tātad šeit nav patiesībā pretrunas, un viens no kungiem šodien pateica, ka tas ir 0,1% no Eiropas IKP, un tāpēc šeit vajadzētu likt pareizos uzsvarus, uh, lai tiktu pieņemts jau novembrī komisijas piedāvātais budžets. Tas eh, nozīmē, ka mums ir jāman ietver šai diskusijai, jo sākotnēji tas bija kā viena pret otriem, un komisārs uzskata, ka tas nebūtu pareizais interpretējums. No, mire, yo mm, represento una institución en la que... Es pārstāvu institūciju, eh, kur esmu pārliecināts, ka ir vairāk kohēzijas draugu nekā ienaidnieku, taču Mēs uh, no reģiona komitejas aicinām, lai visi reģioni saņemtu finansējumu. Otrs būtisks jautājums ir tāds, vai mēs beigās zināsim, kuriem ir tāda situācija, ka jāsaņem vairāk finansējumu nekā citiem, bet šajā institūcijā mēs lieliski zinām, ka uh, Jautājums ir būtiskais rīks, lai varētu izvairīties no atšķirībām, plaisām un trūkumiem, kas ir veidojušās starp reģioniem. Kas varētu novest pie situācijas, kad ir bagātie pret nabagajiem? Eiropas Savienība ir līdztiesības vēsture un tā nedrīkst zaudēt šo eh, vēsturisko jēdzienu. Un Hubners kundze var uzdot jums jautājumu eh, Komisārs runāja par jaunu domāšanas veidu. Varbūt eh, šāda nostātne eh, atspoguļot veco domāšanu. Es eh, pietiekami veca esmu šajā sēžu zālē, un, lai atcerētos, ka mēs visi esam dzirdējuši šādas debatas un argumentus runājot par budžetu. Es varu piekrist lielākajai daļai argumentus par labāku tērēšanu, jo mēs strādājam pie reformām kohēzijas politikā, nu jau vairāk nekā desmit gadus par to, kā mēs nu, varētu nodrošināt labāku tērēšanu, bet runājot par labāku tērēšanu, var būt lietas, kas ir iestrādāts politikā, kas pilnīgi izmaina tās jēgu, un tad mums ir jārunā pār. Uh, to, vai mēs vēlamies pārējais reģionus vai nē, vai mēs gribam snieguma rezervi vai nē. E, tas tie visi ir jautājumi, kas ir diskutējumi, bet kopumā kohēzijas politikas draugi un vislabākie draugi vēlas tikai to, lai tiktu nodrošināts vislabākais tēriņš, kas būtu vislabākā investīcija, bet mums ir jāiet cauri šai diskusijai un Pateicoties šai politikai, kā jūs visi zināt, šī politika ir viena no visa vairāk un varbūt visbiežāk reformētākajām politikām, bet es domāju, ka ar katru reformu mums ir labāka politika un mums ir būtiski argumenti šeit. Paldies! Kā jau es sacīju, ir vairāki runātāji pieteikušies, un man ir jābūt ļoti stingrai. Viens komentārs, viena piezīme, un atgriežamies atpakaļ pie e, paneļa. Ir jautājumi no Twittera, no klausīšanas zālēm, bet vispirms došu vārdu Breso kundzei, kas ir iepriekš reģionu komitejas priekšsēdētājiem. Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties visu politisko grupu vārdā, visu komiteju vārdā. Pau izteikt līdzjūtību mūsu priekšsēdētājiem Valkar Selam un viņu kolēģiem Valencijas reģionā saistībā ar ļoti smagajiem plūdiem, kas viņa reģionā ir vēl pasliktinājuši situāciju zemestrīces sakarā. Un mūsu prāts ir jāpliecina solidaritāte Eiropā, un mums ir jāiesaistās šeit ar politiku, kas uh, palielina teritoriju drošību. Un ir vairākas um, vadlīnijas un virzienas šeit, un mēs ceram, ka tie tiks īstenoti, un tā, šim nolūkam mums ir nepieciešams labs Eiropas budžets. Bet tagad dažas piezīmes no manas puses. Kā referente atzinumam reģionu komitejā par daudzgadu finanšu schēmu, kurā bija atsevišķi grozījumi, mēs jau to sacījām, mēs atbalstām labu vienošanos, tādu vienošanos, kas būtu apmierinoša parlamentam un dalībvalstīm, bet mēs vēlamies tādu vienošanos, kas būtu spēkā visiem reģioniem. Mēs atbalstam tādu budžetu, kurš dotu iespēju garantēt kohēzijas politikas, reģionālās politikas, un tas attiecas uz pilnīgi visiem reģioniem, ne tikai konverģences reģioni, bet arī pārējais reģioni jo tieši pārējais un konkurences reģioni visvairāk cieš no krīzes šodien, un kuriem ir jāpārskata savas ekonomikas. Balstoties uz mūsu ziņojumu, kas tiks likt uz balsojumu rīt, es gribētu vēlreiz atgādināt vairākus jautājumus. kāda ir kopīgā summa, un, un neaizmirstīsim, šis varētu būt vienīgais investīciju fonds, uz kuru, ar kuru var rēķināties Eiropas eh, reģiona eh, nākotnes gados. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Otrais jautājums priekšsēdētāju sapulcvadītāju. Viņa apsauc, izsakieties īsāk. Mums ir jāpaturprātā koplēmums, jo vairāki temati, kas ir iekļauti e, šodien padomes darba kārtībā uz mums attiecas, bet konsultācijas ar mums nav notiekušas pareizā veidā. Pēdējais punkts - komisija. Ir sagatavojusi un publiskojusi dokumentus, kas galīgi neizskatās pēc labākas tērēšanas. Šiem dokumentiem ir jābūt vienkāršākiem un efektīvākiem. Šie e, dokumenti mums šķiet sektoriāli un neņem vērā teritoriālās integrācijas stratēģiju. Sākotnēji komisija izteicās ļoti e, ļoti skaidri. Jā, atvainojiet mani, ļoti daudz ir pieteikušies, bet ir jādod vārds citiem runātājiem. Van Nistelrojas nākošais runātājs. Jā, parlamentā mēs e, daudz diskutējam par to, un arī reģiona komiteja saņēma parlamenta mandātu par to, lai šajā ziņojumā tiktu izskatīti, un mēs par to balsosim pāri par 400 grozījumiem. Mēs e, vēlamies tiešām visu sīk atrunāt ar padomi, jo nākamā gada pašā sākumā Nacionālās partnerības nolīgums beigs darboties, un tieši jūs reģionos un pilsētās pie tā strādājiet. Līdz ar to, ja mēs e, nepanāksim vienošanos konkrētajā laikā, tad mēs zaudēsim daudz laika, un runa iet ne tikai par naudu, bet arī par instrumentiem. Runājot par draugiem, šeit izskanēja šis vārds, un draugi jums parlamentā ir, bet. Um, valstīm vajag daudz vairāk piedomāt par to, kādā veidā tiks izmantot kohēzijas nauda un kādā veidā valstīm sadarboties. Šeit vēl ir daudz darāmā, jo naudai kas ir paredzēta reģionālās attīstības fondā, tā ir jātiek izmantotai. Mēs runājam par reģionu Eiropu. Reģionos ir uh, pareizās zināšanas e, tieši reģionos notiks pārēj uz adekvātiem energoavotiem. Reģionos ir nākotne, un mums ir jāuzklausa reģioni. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas mums e, pilnīgi noteikti sniegs labākus argumentus rokās. Prieksēdētāji, Nākamos runātājs es lūkšu vēl izteikties sīkāk, jo mums ir palikusi vēl 20 minūtes un man ir pieteikusi 25 runātāji. Mums ir ārkārtīgi daudz e, runāt gribētā. Šnaidera kungs, lūdzu. Sorry, some technical problems. Um, Frau Hübner, Herr Kom Hubners kundz, komisāra kungs, uh, priekšsēdētāji. Pēdējā pusstundā tika apspriesti daudzi temati, kas trešdien uh, tiks apspriest Kotter sanāksmē. Gribu visiem to atgādināt, kas varbūt vēl nav izlēmuši ierasties šajā sanāksmē. Uh, par šo tematu. Gribētu apkopojuši pateikt to, ko mēs tautas partijas politiskajā grupā domājam, bet uh, ko arī reģionu komitejā droši vien citas politiskās grupas uzskata. Uh, vidusposma uh, finanšu ietvarā mums ir jāpanāk rezultāti līdz gada beigām. Mēs esam reģionos, pašvaldībās, mums ir jāizstrādā mūsu programmas, lai tās 2014. gada pirmajā janvārī var sākt darboties. To mēs nevarēsim paspēt, ja lēmumi tiks pieņemti tikai nākamā gada vidū. Mums ir vajadzīga ātra lēmuma. Reģioni vēlas dot savu ieguldījumu 2020. gada stratēģijas īstenošanā. Reģioni vēlas īstenot, izmantot struktūra fondu līdzekļus, lai veicinātu izaugsmu, uzlabotu konkurētspēju un radītu darba vietas. Bet to mēs varēsim izdarīt tikai tad, ja pirmkārt mums būs pietiekam daudz līdzekļu, uh, par to novembrī tiks runāts, Hermans Van Rompējs mūs iedrošināja. Otrakārt, mēs to varam izdarīt tikai, ja noteikumi struktūra fonda līdzekļu ie, izmantošanai uh, dod mums pietiekam daudz uh, manevrēšanas iespējas specifiskām uh, īstenošanas iespējām reģionos. Un treškārt, to mēs varam izdarīt tikai tad, ja tiks pieņemti laicīgi lēmumi un uh, nebūs šis pārtraukums starp 12. un 13. gadu. Paldies! Zalbrechts, lūdzu. <coughs> Yes, thanks, Jackie. We, we have... Paldies, Džekijai! Mums, reģioniem un pilsētām, ir izvēle. Vai nu runāsim ļoti diplomātiski, vai nu runāsim ļoti atklāti. Un varbūt šajās atvērtajās dienās arī mums vajadzētu censties būt atvērtajiem un netik daudz diplomātiskos terminos ietērpt kohēzijas politiku. Es vēlētos šeit pateikt, ka, protams, es raugos no Eiroparlamentārieša viedokļa, un patiesībā ir ļoti liels dalījums labāku tēriņu draugos un kohēzijas draugos. Hibners kundze jau teica, ka pēc būtības atšķirības nav, bet vārdiem ir nozīme. Un, protams, ka ir tāda, kur vēlas kohēzijas politikā redzēt vairāk ieguldīts naudas, un ir atkal tāda, kur vēlas kohēzijas naudu samazināt. Un, protams, ka reģioniem un pilsētām es vēlētos pamudināt pajautājiet savām valdībām, vai tās ir kohēzijas draudi, draugi vai lielāku tēriņu draugi. Un, protams, ka, ja mēs vēlamies redzēt stiprināt kofēzijas politiku, tad mēs nevaram būt diplomātiski. Bet tiešām atšķirības šo draugu vidū ir. Prieksēdētāji, paldies, Krēls kundze. Jā. Jā, paldies, ka līdzreferente šai vispārīgajai regulai gribētu izteikt pāris piezīmes. Pirmkārt, komisijas priekšlikumi bija labi. Otrakārt, parlaments tos uzlaboja, struktūrāli stiprināja un uh, ievirzīja tādā virzienā kopā ar komisiju, kuras tos, kuri ir labāks tērēšanas draugi, uh, viņiem vajadzētu šos priekšlikumus izlasīt, jo ja viņi tos būtu izlasījuši un sapratuši, tad viņi uh, E, saprastu, ka viņi var būt arī kohēzijas draugi, jo tas, kas ir jaunajos priekšlikumos, ir labāka līdzekļu izdošana. Un ja mēs tiešām vēlamies izkļūt no šīs krīzes Eiropas Savienībā, tad mums ir nepieciešams šis investīcija instruments, mums ir vajadzīgi reģioni, e, pilsētas un pašvaldības, lai tiktu uz priekšu. Un šeit nav jēgas, ja tiks pieņemts kaut kāds lēmums novembrī par finanšu perspektīvu, bet ir vajadzīgs tāds lēmums, kas mums dod arī pietiekam daudz līdzekļu, lai mēs varētu tiešām īstenot kohēzijas politiku. Un tāpēc uh, es, kā parlaments, negribētu, lai mani iedzen stūrī, uh, pieņemt strauju lēmumu, mums ir vajadzīgs pareizs lēmums. Uh, Un tagad aicinājums tiem, kas šeit ir ieradušies Briselē no reģioniem. Mums ir vajadzīgs arī jūsu lobijas, jūsu palīdzība, lai mums būtu pietiekams budžets. Lūk, Vanderbranda. Paldies, Vanderbrandena kungs. Ļu, lūdzu ļoti īsi, un tad es došu vārdu panelim. Lūdzu. Eh, eh, Paldies, prieksēdētāja kungs. debates eh, starp tā saucamajiem labajiem un sliktajiem. Es nezinu, vai mums, vai mums to tā vajadzētu izgaismot. Varbūt, ka mums vajadzētu runāt par to, ka visiem ir jāiesaistās un katram ir atbildība. Mēs nevaram tikai runāt par partnerību, par daudz līmeņu pārvaldību. Mums ir jādara kaut kas arī pavisam konkrēts. Un mums šīm sarunām ir jādod konkrēts saturs. Protams, ka reģionālās e, attīstības komiteja parlamentā mums ir daudz uzdevumu un tomēr kaut vai konstitucionālo lietu komitejai jau ir citāds skatījums uz to, kādai ir šai daudz līmeņu pārvaldībai atbildības pie, piešķīrums. Es tikai vēlētos varbūt griezties pie reģionu komitejas Eiropa parlamentā. Ja jūs eh, sagatavojat šo jauno ziņojumu par daudzlīmeņu pārvaldību, tad lūdzu izdariet tā, lai tas arī atbilst patreiz Eiropā eksistējošai daudzlīmeņu pārvaldībai. Varbūt kā lielākās grūtības radīsies tad, kad no dalību valstīm sās, sāks ienākties viņu viedokļi, jo reģionu komitejas viedoklis, parlament, Eiroparlamenta viedoklis, komisijas viedoklis mēs e, mēģināsim trīspusējās sarunās e, par to vienoties. Welcome. Prieks, e, Džekija, jā. Es tikai vēlētos varbūt šeit pieminēt to, kas izskanēja vairākas reizes, bet es plana, paneli, eh, disku, diskusijās vēlētos eh, pamudināt jūs runāt par tā saucamo no apakšas uz augšu pieeju. To teica arī Van Rompuy kungs un daudz citi. Šīs debatas par to, ka ir jābūt vai nu koncentrācijai vai fleksibilitātei, par to varbūt vairāk iet runa un netik daudz par naudu. Ko jūs, paneļā, ko jūs prezidijā sēdošie domājat par šo jautājumu? Vai tas ir uzticības jautājums? Tātad, ja jūs vēlaties saņemt naudu, tad ir jābūt arī tematiskam piešķīrumam. Komisārkungs. Pavisam īsi par to un pārsteigumu par šiem debatēm, kas te parādījās. Tematiskā koncentrācija jau nav pretrunā ar uh, ats, atšķirīgiem risinājumiem. Uh, Mūsu priekšlikums ir eh, šo te eh, meņu vai ēdienkarti sastādīt nevis no astoņiem, bet tikai no trim ēdieniem. Tā tad eh, ir tāda kā diēta. Mēs varam paēst, bū, ne, nepalikt izsaukuši, bet tas ir vēl arī veselīgi. Tātad šī ideja par tematisko koncentrāciju ir tā, ka mēs koncentrējamies tikai uz atsevišķām lietām un neizvēršamies pārāk. Un Tagad debatēs es dzirdēju, eh, šeit par pretrunām bija runa par parla, starp parlamentu un reģionu komiteju, bet es gribētu abiem pateikties par aktīvo un ātro izvērtēšanu, ko viņi sniedz mūsu priekšlikumiem. Reģionālā politika uh, Eh, es te eh, negribu kritizēt eh, lauksaimniecību vai ko, bet reģionālās politikas politiķi bija pirmie, kas reaģēja. Jau pirms vasaras pārtraukums sniedz savu atzinumu. Gan reģionāla, reģiona komiteja, gan parlaments. Tātad reģionālā politika nekavē šeit lietas. Mums tagad ir vajadzīgi lēmumi par finansēm. Un otra lieta, uz ko gribu norādēt, un šeit apelēju pie visiem reģioniem, lūdzu ne, nevajadzētu dalīties. Tātad, Wir haben ein Konzept vorgelegt für eine einheitliche Agentur, äh, Architektur, der liegt auch ein entsprechendes. Mēs esam izveidojuši konkrētu sistēmu, tur ir uh, skaidra sistēma, un ja ir 25% no reģioniem, kas ir vismazāk attīstītie, uh, un saņem vairāk vai 70% no naudas, tad tas uh, ir uh, godīgi. Vismaz tas atbilst mūsu izpratnē par politiku, bet šo uh, attiecību nevajadzētu izjaukt. Es gribētu jūs lūgt turpmākajās nedēļās, uh, kad vēl būs šīs debatas, uh, tiešām uh, ieturēt šo pozīciju. Mr. President, please. Bueno, un ar riesgo de repetirme, yo mm, diré que... Es negribētu atkārtot sacīt to, bet pilnībā piekrītu komisāra Hāna sacītā. Mums bija iespēja uh, uzklausīt komisiju, komisāru, mēs uzklausījām Eiropas parlamentu, eh, viņa priekšsēdētāju Šulci, un mēs uzklausījām reģionu komitejas eh, pārstāvis, un visi piekrītam, ka kohēzijas politika ir vairāk draugu nekā ienaidnieku, bet, protams, nevajadzētu padarīt lielākas plausas un plaisas un nevajadzētu padarīt lietas nesavietojamas savā starpā. Mēs eh, ir jāapzinās, ka mēs eh, lemjam par budžetu un par saprātīgiem tēriņiem. Bet gribu paust savas bažas šī saprātīgo rēģiju sakarā, ka mēs runājam par makroekonomisku eh, nosacītību šeit. Un tas varētu būt riskanti. Tas jāņem spēkā. Paldies, Hubneris kundze! Varbūt jūs, jā, es saprotu pār laika trūkumu. Mums ir ļoti daudz diskusiju šajā eh, komitejā, un mēs tagad skrienam cauri argumentiem, bet ir ļoti daudz diskusiju šajā sakarā. Un, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka jāmautu. Ja, jāsaprot, ka modernizācija ir nepieciešama Eiropā, mums nav pietiekoši daudz naudas, un šīs politikas izaicinājums ir ne tikai pieskaņoties uh, un pieslīpēties Eiropa 2020 mērķiem, bet šīs eh, politikas mērķis ir eh, piemērot risinājums, meklēt risinājums visnopietnākajām vajadzībām, un mums ir eh, jākoncentrējas uz to, kādas tad ir visbūtiskākās vajadzības katrā reģionā, un reģionam ir no pla plašāko jautājumu loka, kas ir Eiropas prioritātes tie, uz ko koncentrējas reģions. Un šeit mūs pieņem atšķirīgā komisijai. Mums um, mums ir iespēja dot iespēju E, dot reģionam izvēlēties e, atsevišķas e, prioritātes no piedāvātājiem, bet mums ir jārod risinājums vienošanai šajā sakarā neraizēties. Jā, vēl ir pietiekušies vairāki runātāji, man ir jautājumi no klausīšanās telpas, no Twittera, bet nākošais runātājs Kērka kungs. Paldies! Eiropas liberāļi ir energo prioritāšu pārvietojumu izvirzījuši par savu būtiskāko punktu. Runiet par energoražošanu Eiropā. Tas e, būtiski uzlabotu gan Eiropas Savienības klimatu, gan arī padarītu Eiropu daudz neatkarīgāk no fosīvilajām degvielām, jo tīrās enerģijas ražošanā Eiropā varētu piedalīties ļoti daudz uzņēmumi un Eiropas iedzīvotāji. Uh, Nav pārspīlēt apgalvot, ka kohēzijas politika ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, lai sasniegtu bezoglekļa ražošanu. Kā jau jūs teicāt, mums ir jāizvairās no tādas situācijas, kādu mēs piedzīvojām jau pagātnē. Tātad ļoti daudz infrastruktūras un projektu tiek veikti, nedomājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tas attiecās gan uz lauku, gan uz pilsētvidas situācijām. Uh, Es vēlētos jums pajautāt, kāpēc šobrīd nav parādījusies priekšlikumi, kas eh, pieprasītu dažādu fondu ieguldījumu tādos pasākumos, kas ir saistīti ar klimatu uzlabošanu. Un kāpēc eh, šajā politikā nav pieprasīts eh, redzēt un salīdzvarot šos dažādos mērķus? Hībners kundze, varbūt jūs varētu man paskaidrot, kāpēc eh, prasība par 20% šajā fondā ESF neparādās kofēzija fondā. Es atvainojos, ka es jūs pārtrauju, pārtrauku, bet pārtraucu, bet tagad dodu nākamajam runātājiem. Lamberts kungs. Ja šīs atvērtās uh, dienas uh, ir uh, veiksmīgas, tomēr nevajadzētu uh, aizmirst, ka Eiropai iet ļoti slikti, un ja mēs vēlamies, ka Eiropai atkal klājas labāk, tad mēs nevaram aprobežoties tikai ar to, ka mēs nosakām, pie kuriem draugiem mēs gribam piederēt. Eiropai klāsies labāk tikai tad, ja mums izdosies cilvēkiem uz vietas, pilsētās, reģionos, uh, tirgus laukumos un vietējos groziņos pierādīt, ka Eiropai ir pievienotā vērtība un tai ir daudz, kas kopīgs ar uh, vidustermiņu finanšu perspektīvu. Tāpēc es gribētu mūsu politiskās grupas vārdā skaidri pateikt, ka mēs atbalstām komisijas priekšlikumus, un mums ir liels prieks, ka uh, jūs kā parlaments uh, uh, tik skaidri uh, iestājāties, bet tagad mums ir jāiesit vārti, mums ir jāgūst rezultāts. Ātrs, bet arī labs rezultāts. Un uh, pēdējais svarīgais punkts. Uh, lai arī cik svarīga ir budžetu sakārtošana, tas ir ļoti svarīgi, bet tikpat svarīgi ir arī ar uh, tādu uh, parādu bremzi neieklist slazdos, kas nozīmētu mūsu vietējo iestēžu, iestāžu investīciju kapacitātes uh, būtisku samazināšanos. Punes Silver, lūdzu. Prezident. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze godātā Hībners kundze, godātie klausītāji. Manas politiskās grupas vārdā es vēlētos tiešām pievērsties pie šo atvērto dienu tēmas, un tomēr es domāju, ka ir zināma atšķirība starp lēmumu pieņemšanu un to īstenošanu dzīvē. Es vēlētu pieminēt divas tēmas. Pirmā ir jauniešu bezdarbs un otrs ir energo ilgtspējība. Tas, ka bezdarbs šobrīd strauji aug tieši jauniešu vidū, ir ārkārtīgi dramatiski un mēs zaudēsim jaunu cilvēku ticību nākotnē. Kādā veidā mēs varam sagatavot Eiropas jauniešus stāties pretim mūsu sabiedrības izaucinājumiem. Mums ir jānodrošina darbs jauniešiem, jo tādā veidā mēs ilglaicīgi varam nodrošināt ekonomisko izaugsmu Eiropā. Bet šobrīd Erasmus un citas jauniešiem domātās programmas pieņem ne visai politisku virzienu. Tātad es vēlētos redzēt, lai komisija un Eiropa nākt klajā ar jaunām iniciatīvām jauniešiem. Nākamais runājot tieši par energodrošību. Bieži vien ekonomisko krīzi mēs izmantojam kā savu veidu vairogu, bet patiesībā mums vajadzētu runāt par to, kādai ir jābūt nākotnes Eiropā vietēju un reģionālo pašvaldību lomai. Mums ir jāmēģina izveidot jaunas zaļas ekonomikas pamats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 Godātās dāmas un kungi, runājot par to, ka mums eh, ir jārīkojas ārkārtīgi saspringtos apstākļos, tad eh, vietējiem un reģionālam līmenim tiešām ir šobrīd uzvilst tās kā trako krekls un sasietas rokas. Es vēlētos uzdot vienu konkrētu jautājumu. Vai mēs vēlamies izveidot stabilu ietvaru visām mūsu programmām, ņemot vērā to, ka šobrīd Eiropā valda krīze? Mums visu laiku ir eh, jāpārskata un jāapčamda katrs eiro cents. Tāda situācija nedrīkst turpināties. Tam ir jābūt adekvātiem rāmjiem. Devis kundze, ļoti īsi. Tā tad eh, jūs esat pēdējais runātājs pēc tam panelim. Bank, uh, Dārgie kolēģi, Eiropas parlaments, tāpat kā reģiona komiteja, ir atbalstījuši pārejas eh, reģiona kategorijas izveidošanu, kas ir paredzēts eh, kohēzijas politikā pēc 2013. gada. Un dalībvalstīm ir jāsam šeit savas atbildības. Vēlos pasvītrot, ka pārejas reģioniem paredzētais budžets nenozīmē nekopīgā budžeta palielinājumu kohēzijas politikā, ne arī samazinājuma E, mazāk vai vairāk attīstītiem reģioniem. Es domāju, ka kohēzijas politikai jāīsteno vienkārša, taisnīga, caurskatām, efektīva sistēma pārējais reģioniem. E, tie reģioni, kur IKP ir 15 līdz 90% no vidējā Eiropas Savienībā, kuriem ir jāuzlabo savu konkurētspēja un uh, Tas varētu veiksmīgi ilustrēt eh, šos principus līgumā, apzinoties, ka eh, Eiropas Savienībā ir 280 reģioni, ir atšķirības starp eh, bagātajiem un starp um, trūcīgajiem reģioniem. Runātājs tiek pārtraukts vai lūgts beigt savu uzstāšanos. Uh, ir jāatrod iespējas e, inovēt. Paldies, ļoti īsi. Mans kolēģis runāja par kohēzi, eh, teritoriālo kohēziju, kur ir nepieciešami finanšu pūliņi un nepieciešamība izveidot pārējais reģionus, bet papildus tam, un par tas netika pieminēts, uh, ir jābūt saskaņai starp reģionālo politiku un kopīgo lauksaimniecības politiku. Tāpēc, ka lauksaimniecības politika ir arī kohēzijas faktors, ilgojas noturīgs attīstības faktors un ir jā. Uh, apkopo šie pūliņi drīzāk un nevis jāizvēlas viena sistēma, kohēzija vai lauksaimniecības politika ir vajadzīgā, bet paldies Kālas kundze. Jā, paldies. Reģionāla politika, kohēsijas politika, struktūra politika, tas viss taču nav pasmērķis. Tie ir instrumenti, lai uzlabotu uh, dzīves kvalitāti, izlīdzinātu to Eiropā. Un būtisks ieguldījums dzīves kvalitātē ir veselības politika. Un Eiropas politikā ir attiecīgi uh, līgumi, lai uh, veselības politika arī tik ņemt vērā visās politikās, Hāna kungs, kā jūs ņemot vērā atšķirības starp dalību valstīm un arī reģioniem, eh, vērtējat reģionālās politikas atbildību par šo te eh, pieeju šo veselības politikas ņemšanu vērā visās politikās. Paldies, paldies, ka bijāt tik īsi. Eh, nezinu, vai uz visiem jautājumiem varēs atbildēt, bet es tos gribētu tomēr uzdot, jo mēs gribējām uzklausīt cilvēkus no Twitter. Uh, Nu, viens jautājums. Hermans un Ropojas eh, minēja, ka vēl var uzlabot reģionālās un nacionālās reformu programmas. Ko varētu darīt? No klausīšanās žāles, no uh, eh, Ravaslava Zavatska jautājums no Eiropas reģionālās sadarbības centra. Uh, kāda ir NVO loma sadarbojoties ar eh, reģionālo politiku. Un Kelvins Ross no Twitter jautā par CO2 emisiju samazināšanu, vai tas uh, mazina uh, uzņēmumu spēju atgūties no krīzes. Un tad uh, kāds no Zviedrijas uh, jautā par dzimumu līdztiesību un to tā nozīme izaugsmē, bet, kā jau teicu, nebūs atbildes dēļ laika droši vien, bet gribētu ļaut mūsu panelistiem izteikties pāris minūtes katram var dot. Un varbūt eh, neatbildiet uz šiem konkrētajiem jautājumiem, kas tika uzdot, jo nav laika, bet eh, jūs, komisār kungs, uh, teicāt agrāk, būt vai nebūt, ir tas jautājums, ar ko tagad saskaramies. Ja jums būtu jāidentificē viena prioritāte, vienā teikumā, lai nodrošinātu, ka šīs politikas eh, būtu tiešām eh, veiksmīgas, kā jūs to formulētu vienā teikumā? Tātad vispirms priekšsēdētāju kungam, tad komisāru kungam un pēdējo vārdu gribētu atstāt Hībners kundzei. Pues, sencillamente dar respuesta gribētu sniegt reālas atbildes uh, un reālas reakcijas uz sabiedrības reālām uh, vajadzībām un problēmām. Reģionālā politika ir Eiropas politikas uh, centrā, runājot par Eiropas mērķu īstenošanu konkrētos pasākumos. Tas visiem ir jāapzinās. Ja mēs runājam par Eiropas vīziju, tad ir jādomā arī par Eiropas reģionu politiku, uh, lai uh, īstenotu arī veselības politiku un arī infrastruktūras politiku. Un runājot par ESF, uh, tur arī ir vajadzīgi inteliģenti risinājumi. Es ceru, ka uh, šajā kontekstā eh, viss tiks arī veiksmīgi izmantot. Paldies, Hūbners kundze. Es atvainojos, un tomēr es vēlētos pieskarties kam tādam, par ko vēl neesam diskutējuši, un manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es uzskatu, ka pastāv situācijas destabilizācijas draudi reģionos, tādos reģionos, kuri, lai izķeprotos no krīzes, ir bijuši spiesti apņemties ko tādu, ko varbūt viņiem nebūs iespējas izpildīt bez adekvātas infrastruktūras atbalsta. Uh, Protams, ka kom eh, komisija varbūt strādā pie katrai valstī specifiskas programmas izstrādes makroekonomiskās situācijas sakārtošanai, bet mums ir jāraugās, lai mēs šo situāciju nedestabilizētu vēl vairāk. Runājot par makroekonomisko nosacītību, tātad. Uh, Maksājums nāk tikai tad, ja valsts ir apņēmusies īstenot kādas reformas. Un eh, trešais, tas būs saistīts ar manis iepriekš minēto, un to pieminēja arī Šulca kungs, Patiesībā šobrīd ir apmēram 6 līdz 10 miljārdi iztrūkums Eiropas Savienības budžetā, tātad Eiropa nevar vairāk samaksāt par to, ko Eiropa ir apņēmusies maksāt, un šos rēķinus šobrīd iesniedz valstis, un valstīm savukārt tos iesniedz reģioni. Tātad Eiropa ir jāaptur savi projekti, un es domāju, ka tas situācija vēl tikai pasliktinās. Uh, tā saucamie priekšmaksājumi, avanses šobrīd tiek pilnībā pārtraukti un e, tādējādi gan dalību valstu budžetos, gan arī reģionālajos budžetos ir samērā liels iztrūkums. Tas nozīmē tātad, ka visi tie rēķini, kurus Eiropas Savienība neapmaksās, mēs it kā uzsākam jaunu Eiropas Savienības finanšu posmu, un redzēsim, kā projekti tiks īstenot tajā. Tas tādējādi var destabilizēt visu vietējo un reģiono, reģionu līmeņu darbību, un par to mēs šodien nerunājām. Paldies, saka Dēvis kundze, un tagad es vēlētos pateikties visiem, kur runāju, mēs viņiem veltīsim aplausus. Varbūt, ja vienu momentu mums vajadzētu atcerēties, to pieminēja daudz no jums, tā tad mums ir nepieciešams eh, sadzirdēt reģionus, un eh, Atvērtās dienas tiešām ir lieliski iespēja sīki diskutēt par reģionu problēmām un panākumiem. Vēlētos pateikties visiem runātājiem, vēlētos pateikties visiem tulkiem un vēlētos pateikties arī tiem, kuri runāja īsi, lai mums būtu iespēja visus sadzirdēt. Tagad es vēlētos pateikt, ka blakus ēkā ir gan mākslas izstādes atklāšana un vernisāža, gan arī kokteils piedāvāts, un tas būs 5. un 6. stāvos reģionu komitejas telpās sākot no pusseptiņos, un lai jums jauka nedēļa Briselē, paldies! el terremoto, ahora han sido las inundaciones. Lo peor es que nunca, todavía no había recuperado el uso vital